Fine, I think we can start. Tā, laikam varam sākt. Pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Lūlings kundze vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es redzu, ka rīt darba kārtības, kārtībā ir paredzēts balsojums par uh, par eh, stabilitātes ietvaru Eiropas Savienībai. Šim ziņojumam mērķis ir sniegt komisijai ieteikums, kā grozīt tekstu par Eirozonas pārvaldību. Komisija šo tekstu mums nesen ir izklāstījusi, nākus klajā ar šo tekstu, ar tās priekšlikumiem, tas bija pagājušajā nedēļā. Un referente arī jau ir eh, nozīmēta. Tad ko mēs darīsim šādos apstākļos? Vai mēs turpināsim šo darbību, kurai nav nekādas jēgas, nu jau pēc uh, termiņa? Tas patiesībā nav saprātīgi, ka oktobra beigās parlaments apspriež eh, savas rekomendācijas komisijai, kā izstrādāt šo tekstu, bet komisija šo tekstu jau ir izstrādājusi. Mm, es līdz ar to gribētu ierosināt atcelt eh, no darba kārtības šo, darba, šo ziņojumu projektu. Tagad, kad referenti ir eh, nozīmēti, mums eh, būtu jāstrādā pie Eiropas komisijas likumdošanas priekšlikumiem labāk nekā pie šī. Paldies! Paldies, Filip, lūdzu! Paldies, priekšsēd. Mm, es jau dažus mēnešus iepriekš izteicu dažus komentārus jautājot, vai būtu joprojām saprātīgi ziņojumi pēc komisijas uh, atzinuma ziņojumu pieņemt. To brīdi tik pieņems lēmums jāturpina. Es domāju, vajadzēja toreiz apstādināt šo darbu, tad mēs esam ieguldījuši tagad jau lielu darbu. Uh, un gal galā mums ir ziņojums, kas ir laikam spēcīgs, kas, kam ir potenciāls komisijas priešlikums uzlabot kvalitatīvi, tāpēc es teiktu tā, nu tad eh, padarām darbu līdz galam, lai ir balsojums rīt plēnērā, varbūt kaut kādam dā ziņā tas ir drusku par vēlu, bet toties tas parāda virzienu, kurā šīs parlaments vēlas virzīties ar šo konkrēto jautājumu. Tā tad es teiktu tā, labi, ne, eh, pie, nezaudēsim pārāk laika to tagad, balsosim rīt plenērā un tad iesim uz priekšu. Lings kundze atkal vēlas runāt. Priekšsēdētāja kungs, kad mēs apspriedām grozījumu šai <coughs> ziņojumā pagājušajā nedēļā, mums tika paziņots, ka būs kompromisa grozījumi. Es gribētu tos izpētīt Es gribēju tos izpētīt eh, nedēļas nogalē, bet man šie grozījumi nav iesniegti. Kā es varu balsot par šo, eh, par šo ziņojumu projektu, ja man šie grozījumi vispār nav iesniegti? Tas nav nopietnas darbs. Mēs šeit 27 dalību valstu pārstāvji vēl nekad tā neesam runājuši, eh, nekad neesam tā rīkojušies, ka mēs balsojam par grozījumiem tam tekstam, kas jau ir iesniegts. Eh, labi, Lūlīņas kundze, es saprotu, ka priekšsēdis apzinās šo daļēji pārklājošos darbu grafiku, es saku daļēji, jo tas nav pilnībā, tomēr tas sen jau bija zināms, un darba grupa, ko prezidents Rompoja ir izveidojis, arī strādā ar līdzīgu jautājumu kā komisijas priekšlikumos, un viņi ir piekrituši ka tajās eh, sadaļās, kur ir pārklāšanās ar komisijas priešlikumiem, tur eh, komisija dos vadlīnijas eh, juridiskam ietveram, grozījumu dos vadlīnijas juridiskam ietveram, es atvainojos. Kā galā? Arī es saprotu, ka ka FEM pats e, plāno mutis grozījumu e, savā ziņojumā, lai precizētu situāciju. E, es nezinu, vai jūs bijāt pilnā mērā lietas kursā, bet katras grupas ēna referenti bija šajā procesā iesaistīti, tāda ir situācija. Nezinu, kā jūs to vērtēsiet, bet šī daļējā pārklāšanās, e, tā tomēr nav pilnīga pārklāšanās. Si tal est le cas, Eh, alors il faut faire un twelve. Nu, ja ir eh, šāda situācija, tad vajadzētu apspriesties ar eh, referentu Fejo kungu, lai secinātu, kurš no tām lietām vēl ir aktuāls un kurām tad būtu jēga. Tad mēs varētu atlikt šo izskatīšanu uz pāris nedēļām. Nu, mēs, kā nopietnas parlaments, nevaram šai situācijai rīkoties tā, kā mēs to gribam darīt. Atvainojiet, protams, bet es varbūt esmu pietiekoši ilgi strādājis Nacionālā parlamentā. Um, I think in that case, I, I, I... Tādā gadījumā es ierosinātu, ka koordinatori politisko grupu koordinatori. Pārskat šo jautājumu par daļai pārklājušos laika graf, grafiku. Es saprotu, ka pats Fejo arī gatavo otiskos grozījumus. Tas nenozīmē, ka ir jāatliek mūsu iecerētais grafiks, bet ir arī citi argumenti. Tāpēc praktiski es lūgtu koordinators paraudzīties kādi ir fejo mutiskie grozījumi, lai vismaz balsojums par šo ziņojumu netiktu iekavēts. Ja nav vēl kādi komentāri, Gozēs kungs, jūs vēlaties komentēt? Atvainojos, saka Gozēs kungs, priekšsēdā kungs, vispirms man jāatvainojas, ka es uh, aizkavējos un man ir agrāk būs jāiet prom, jo man jārunā ar uh, padomi par šo alternatīvo investīciju fondu pārvaldītāju direktīvu. Man šķiet, ka Fejo ziņojums ir uzskatāms par veiksmīgu darbu. Uh, Tur tika panākta vienošanās ar dažādām politiskām grupām, un es domāju, ka tāpēc nebūtu mainām darba kārtības. Atvainojos, eh, priekšsēdāja kungs, man vienkārši neizdodas eh, sēdēt vienlaikus uz trim krēsliem. Tā. Paldies, Kozēs kungs, tādā gadījumā. Un tad uh, eh, turpinām ar darbu kārtību, izņemot, ja mums jābalso Lulīngas kundze priekšsēdētāja kungs, citām grupām ir jāzina, kas tām šai situācijai ir darāms. Es esmu izklātījis šo problēmu un es tiešām uzskatu, ka ir divi iemesli. Viens iemesls ir e, tāpēc, ka tas ir, kā Francisks saka, sineps jau pēc pusdienām. Te tā tad e, būtu, tad mēs esam te par vēlu. Un otrkārt, Jūs zināt, ka tad, kad koordinātoriem ir teksts, tad viņiem vajadzētu attiecīgi dot iespēju rīkotie. Es, protams, varu uzticēties saviem koordinātoriem, bet teksts kompromisu grozījumi, par kuriem mums tika paziņots pagājušajā nedēļā, vēl ar vienu nav pieejami. Tagad te vēl ir runa par mutiskiem grozījumiem, bet tad kādos apstākļos rīt, apstākļos rīt no rīta, 10.30 es varēšu balsot. Sakiet man, es neuzskatu, ka tā ir nopietna pieeja. Priekšsēdētāja kungs, saka Gozais kungs, es saprotu, ka visvairāk šī lieta skar Fejo kungu, un, un viņam uh, problēma būs rīt ar lidmašīnu, vakar šodien viņam te ar vilcienu, un uh, tāpēc mums eh, jāņem vērā arī viņa laika grafiks. Paldies! Labi, nu, ir savs pamats jūs sacītam koordinatoru, arī tiks informēta par jūsu pozīciju, un pēc šīs sanāksmes viņi varēs šo jautājumu apspriest. Tad man ir daži priekšsēžu paziņojumi. Pirmais. Ekon vadības piedalīšanās 1. oktobrī sanāksmē Beļģijas prezidentūras pārstāvja Balskundz eh, man eh, uzaicināja uz Ekofin sanāksmi 1. oktobrī. Eh, šajā sesijā bija viedokļu apmaiņa par jauno regulatorisko uzraudzības iestāžu darbību Atlantijas okeāna abās pusēs. Piedalījās komisārs Barņēs, Trešē un komisārs Barņē un prezidents Trešē prezentēja eh, ceļa kārti eh, uzraudzības arhitektūras pilnīgai ieviešanai. Bolskundze arī atgādināja visi iesaistītās puses par esmas nākotnes lomu eh, sektora likumdošanā. Otrakārt, komisārs Baņē informēja Ekofin par nesenām attīstībām ASV un sekām, kas no tā varētu izrietēt mūsu politikā. Uh, Balskundze atsaucās cits starpā uz laika grafiku ASV e, jaunā e, atvesnāto e, finanšu instrumentu likumdošanas jo, ieviešanas jomā. Uh, pieņemt arī pagaidu noteikumu attiecībā uz valsts atbalstu, eh, rēģējot uz ekonomisko finanšu krīzi. Atgādīju, ka no rītdienas, eh, rītdien no pulksten 3 līdz pulksten 8 pēcpusdienā būs eh, publiska uzklausīšana komisāra Barģē un Amonijā un iesaistītām pusēm pār valsts atbalsta par finanšu un ekonomiskās krīzes rezultātā pieņemto valsts atbalstu pagaidu noteikumu pārskatīšanu. Un tagad pievēršamies trešajam darbkārtības punktam. IKP un ne tikai šāds ir ziņojuma nosaukums - progresīvi novērojums mainīgā pasaulē. Un e, referents ir Nikolaus Huntis. Vai viņš ir klāt? Lūdzu, dod jums vārdu. Pēdre. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι σύντομος. Cienījamais priekšsēdētā kungs, cienījamie kolēģi, izteikšos īsi. Mana ziņojuma teksts arī ir ļoti īss, un tas ir tādēļ, ka ir jāņem vērā komisijas ziņojums, kā arī citi indikatori, kas nepieciešami ekonomikas vērtēšanai. Ir jāatrod jauni elementi IKP. Mēs esam runājuši par vairākiem šādiem elementiem, un liekas, ka IKP statistikā ir izmantots visplašāk, kad runa ir par eh, to, kā tiek novērtētas lietas kādā valstī. Taču tā kā tas ir minēts manā ziņojumā, ekonomikas izaugsme nevar tik novērtēt tikai vienā dimensijā, to nevar novērtēt tikai ar vienu indikātoru. Ir vairāki. Uh, subjektīvi elementi, vides politikas elementi, kuri mums un arī komisijai ir jāņem vērā tad, kad mēs nosakam IKP. Mm, šeit šobrīd tiek ņemt vērā tikai ekonomiski elementi, nevis sociālie, kā bezdarbs un nodarbinātība, un tie netiek ņemti vērā un komisijas ziņojumā tagad tiek pausts, ka ir jāņem vērā šie sociālie indikātori. Varētu teikt, ka. Kā? vides un sociālajie rādītāji varētu novest arī pie IKP samazināšanas. Mēs ļoti pozitīvi vērtējam to, ka komisija vēlas ņemt vērā šīs šos rādītājus un kā tiks īstenot šie pieci rādītāji, kuri tiks ņemti vērā nosakot IKP. Vēl pāris komentāri. Neragoties nu, to, ka ir jāņem vērā arī vidas un sociālajie rādītāji, lai izvērtētu ekonomisko izaugsmi, ir jārunā arī par sociālo politiku un mūsdienu kapitalistiskajā modelī galvenokārt uzsvars ir uz spēļņu, un tas viss eh, ietekmē IKP, un vispārējie rādītāji paliek tādā kā fonā. Taču šis pasākums ir ļoti pozitīvs, ir jāņem vērā šie radītāji, taču mums ir nepieciešama arī attiecīga politika. Paldies! Thank you. Paldies, nākamais runātājs. Esēja kundze, EPP grupas vārdā. Paldies, priekšsēd. Paldies, Husis, Huntis kunga. Piekrīt viņam, ka komisijas iniciatīva ir ļoti svarīga, lai uzsāktu uh, auglīgu un uh, nopietnu dialogu par šo jautājumu. Kā arī references uzskata, ka ir nepieciešams valsts iestādēm un uzņēmiem labāk ņemt vērā eh, savu lēmumu sociālās un vidas ietekmes. Man arī ir zināms šaubas par iespēju saņemt, nonākt pie kaut kāda viena vienojoša indikātora. Es domāju, drīzāk jāstrādā ar indikātoru kopumu. Es gribētu arī uzsvērt, cik nozīmīgas ir e, nozīmīgi ir statistikas rādītāji, uz kuriem mēs varam paļauties. Nav jau nekādas jēgas, jums ir lieliski indikātori, bet statistikas datus, kuriem tie ir balstīti, ir e, nepārliecinoši. Tāpēc mums ir ļoti liela uzmanība jāpievērš e, precīziem statistikas datiem, uz kuriem indikātori būtu balstīti. Treškārt, es gribētu sacīt, ka man šķiet, ka referents mazliet pa daudz vienkāršo mūsu ekonomisko sistēmu. Viņš saka, ka tā ir pirmkārt un galvenokārt vērsts uz maksimālo profitu. Vismaz Skandināvijas valstīs mums ir šis eh, labklājības valsts modelis, kas ir vērsts uz eh, pilsoņu labklājību. Tā kā var sacīt, ka jūsu pamadomes saprot, bet tas ir varbūt pat daudz spēcīgi sacīts, ka uh, Eh, vienīgais mērķis ir profita maksimizēšana. Tā kā eh, tomēr, es domāju, mums būs eh, veiksmīga sadarbība, un es ļoti labprāt ar jums arī sadarbošos. Paldies, nākamais ir Hepinkungs. Uh, Paldies, priekšsēd. Es domāju, ka IKP ir ļoti svarīgs ekonomisks indikators ekonomiskajā dzīvē, un ekonomikā tas parāda valsts tautsemniecības spēja un konkrēt spēja. Eh, un tad arī vēl ir darba produktivitāte un eh, eh, netaldas. Bet es īsti neredzu jēgu tam, ko mēs tagad strādājam. Ja mēs, kāpēc mums ir šādi skaidri radītāji jāatšķaida, tad mēs te nonāksim pie kaut kādas šarlatānijas, pie kaut kā, pie kaut kādas uh, ie, uh, iekšzemes kop, kopīgā laimīga, laimes indikātora. Ja jūs runājat par klimata izmaiņām, kā jūs tās uh, izmērīsiet? Ja ir klimata izmaiņas, kā tās izmērīt, kā valsts tiek skārta, kā tad to statistiski eh, var atspūgļot, kā ar sociālo iekļautību? Francijā ir 35 stundu darba nedēļa. Jūs sacīt, nu tad cilvēki ir ļoti laimīgi, jo viņiem ir mazāk jāstrādā, bet e, tomēr ir struktūrāls bezdarbs 10%, un cilvēki nemaz nav tik laimīgi. Tātad, kā nu beig beigās ir, ja jums priekšsēžkungs būs arhitekts, kurš apsola e, ēkt celt e, uz, uz tādas matemātikas pamata, kā 1 plus 1 ir 3, jo tas labāk skan un. E, Eh, ir it kā vairāk, vai jūs gribētu dzīvot šādā ēkā. Vienīgais, ko jūs redzētu, būtu, kā jums, jums uzkrīt uz galdas. Tā kā es domāju, ka šis, eh, šī vismaz piepūle Eiropas tautsaimniecība nespalīdzēs attīstīt. Tas ir vienkārši eh, no Eiropas komisijas tādas kā uh, Eh, spējlaukumu cēlies un realitātē eh, tas ne, eh, izgāzīsies. Tāpēc mums jāpieturās pie tā, kas darbojas un nav jāiesaistās šajās spēlēs. Vienīgie cilvēki, kas pasakām tic, ir bērni un varbūt arī dažreiz politiķi. Paldies! Paldies, Hepinkungs! Tagad Džordžs Kutas. O să vă vorbesc despre bazme. Uh, Priekšsēdētājs šeit nevēlos runāt par kaut kādām pasaciņām, kad Konrāda kungs saka, ka kādas tautas saimniecības labklājību nevar izvērtēt tikai ar IKP, tad es neticu, ka 75 gadiem jāpaiet līdz eksperti tiek um, ap, ekspertiem tiek uzlikts uzdevums atrast citus rādītājus. Citi rādītāji nekā IKP tie nenovērtē produktātu kvalitāti, ilgtermiņu izaugsmi, un tādējādi ēnu ekonomika arī netiek ņemta vērā, tāpat kā brīvprātīgais darbs. Štiglicā ir eh, ieteikums uzlabot nacionālās uh, statistikas, lai labā, labāk varētu izvērtēt dzīves kvalitāti un ņemt vērā arī ilgtspējību sociālās attīstības gaitā. Tādējādi mēs labāk varam parādīt, kāda ir reālā situācija un arī labāk varam veikt prognozes. Tagadējā krīze parāda arī to, ka mums ir nepieciešami šie jaunie rādītāji Un šajā kontekstā mums Eiropas līmenī ir jārada koordinēta sistēma, lai varētu izvērtēt dzīves kvalitāti. Runājot par to, lai tiktu izvērtēta ekonomiskā labklājība un tiktu novērsta plaisas starp sociālajiem apstākļiem. Tas nu, pierādīt arī to, ka mēs esam mācīšanās krīzes. Paldies! Paldies, Gutas! Filips Lambelūds. How... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs nevarat iedomāties, cik ļoti man patīk šīs debates. Hapnikungs, jūs sākāt ar to, ka e, jūs pārmetāt referentam un citiem, ka viņi nodarbojas ar vudu ekonomiku, bet man gribētu jums atzīt, jūs nodarboties ar vudu politiku. Un te es arī gribētu sniegt savu ieguldījumu. Kad mēs te uh, izmērām IKP, tad mēs eh, tiešām mērām to, kas debešu rezultātiem gadiem ilgi ir izstrādājies. Jo vairāk jums ir uh, dažādu trūkumu jūsu sociālajā sistēmā, jo vairāk tas iespaido arī IKP, un tas pats attiec uz uh, uh, negadījumiem uz ceļiem, piemēram, jo vairāk ir katastrofu, jo vairāk jūs maksājat par, eh, eh, par remontu. Vienalga, vai tas attiec veselības sistēmu vai uz ceļu sistēmu, un tas viss atainojas IKP. Un šim rādītājam ir jābūt ļoti uzticamam. Uh, Tad, tad šiem statistikas datiem jābūt ļoti uzticamiem. Tam es pilnīgi piekrītu jūs sacītēm, ka, lai ko mēs mērītu, tam ir jābūt ļoti pamatīgam, stabilam rādītājam. Un komisija ir sākusi šo te nedrošo soli izskatīt vienu rādītāju. Pagājušajā nedēļā es biju Itre komitejā, un tur tas tika apspriests. Protams, es varu vadīt savu mašīnu un pamatojoties uz ātruma rādītāju, nu, tas varētu man apmierināt. Taču izrādās, ka te varētu, piemēram, izskatīt arī tādu rādītāju kā degvielas patēriņš, un tad es sāku par to aizdomāties, un esmu mazliet inteliģentāks. Bet automašīnas vadītājs nevar sekot desmit rādītājiem. Ar to es gribu sacīt, ka mēs nedrīkstam pāriet no viena rādītāja uz desmitiem rādītāju. Tas vienkārši novedīs pie tā, ka mēs nespēsim ar tiem operēt savas politikas vārdā. Un tāpēc mums vajadzētu eh, šos vienu rādītāju papildināt tikai ar dažiem. Un tas pats attiec arī uz manu uh, nozara, no kuras es nāku. Tas, ko jūs izmērat, tas ir tas, ko jūs varat arī dabūt. Ja jūs kaut ko neizmērat, tad jūs neko nedabūnat. Ja jūs, piemēram, gribat pārbaudīt efektivitāti, tad jums ir jāpārbauda efektivitāte, un tad jūs tālāk tajā varat ieguldīt. Un e, es piekrītu, ka klimata pārmaiņas nav, izmē, nav izmērāms. Ja mēs, jautājums, kāpēc mēs gribam iet tālāk par IKP? Jo tas attiec uz ekonomiku, es nerunāju tikai par, par Ķīnu vai Indiju attīstī, attīstības valstīs ekonomika strādā tā, ka palielinot IKP viņi cer uh, cilvēkus izvest no nabadzības. Bet pie mums ir citādi. Es nerunāju par kaut kādu pārtiku, es runāju te par reālo situāciju. Ja palielinās uh, attālums starp IKP pieaugumu un eh, cilvēku nodarbinātību, tad tas arī sabiedrībai nenāk par labu. Mums ir jāraugās uz to, kā palielinot IKP, mēs to var, nevaram, mēs tomēr varētu nodrošināt to, ka nesamazinās resursi, ja mēs varētu iet šajā virzienā, tad, eh, tad mēs varētu arī kaut ko panākt. Un es domāju, mans uh, salīdzinājums ar degvielas patēriņu automobīlī ir kaut kas, kas ir visiem saprotams. Tātad jābūt vēl citiem rādītājiem tieši nepārāk daudziem. Un tad arī jāizdomā, kurš tad īsti tos pārbaudīs. Bet es gribu palikt pie tā, lai Eurostrat ir vienīgā iestāde, kas uh, savāc mē, mērāmus datumus. Pie tā mums ir pilnīgi skaidri jāpaliek. Mēs negribam vēl citu tādu iestādi. Un Eurostat arī ir viss vecākā statistikas iestāde un arī tās priekšstādātājs ir eksperts šajā jomā. Tātad mēs varētu lūgt Eurostat uh, vākt datus par nevienlīdzību, tā ir izmērāma, piemēram, par tādām lietām kā resursu uh, patēriņš vai resursu efektivitāte. Patēriņu vieglāk izvērīt, izmērīt nekā efektivitāti, tomēr to var darīt. Šī komiteja uh, ir uh, ļoti aizņemta ar šo ekonomikas, Eiropas ekonomikas pārvaldību. Te mums arī ir referents, un mēs sāksim šo semestri ar to, ka komisija ļoti drīz šī semestra sākumā publicēs savu paziņojumu komisārs Rēns pagājušajā nedēļā sacīja, ka viņš ir gatavs šai paziņojām iekļaut tādus elementus, kas attiecas uz sociālo nevienlīdzību un vides rādītājiem. Mēs saprotam, ka varbūt tas nav pietiekami faktoloģiski, taču tad šis būtu pirmais solis, kas mums palīdzētu doties tālāk. Mēs varētu šos sākotnējos datus izmantot tā, ka mēs vismaz tos savācam vispirms, kaut arī varbūt iet, sākotnēji tie nav pilnīgi uzticami. Mēs varam saņemt tikai to, ko mēs tiešām mērām. Un vēl visbeidzot, es nezinu, kāds ir jūsu iespējas, bet man ir tāda savāda sajūta par to, ka šādi ieteikumi nāk no vides ģenerāla direktorāta, un tad uh, tie ir uh, vides komitejai. Te nav runa par kaut kādu uh, greizsirdību, bet man šķiet, ka šādu lietu mērīšana ir mūsu kompetencē, jo citādi rodas iespējas, ka mēs radām paralēlo sistēmu, lai, tā sakot, mīkstinātu mūsu mērāmos aspektus, bet es domāju, ka šai jomai būtu jābūt mūsu pārziņā, un tad šie dati arī būtu vairāk uzticami. Katrā ziņā liels paldies referentam un vispēdzot par šo maksimālo peļņu. Es saprotu šo komentāru, ka tas varētu būt vienkārši pārāk, tā varētu būt pārāk vienkāršot pieejam. Bet eh, uzņēmums, kurā es strādāju pirms gada, bija tāda, kurā vienīgo, ko mērī bija tiešām peļņa finanšu industrijā es negribētu apgalvot, ka visi politiķi tieši uzskata tāpat, bet tirgus ekonomika nav savaldāma tāpēc, ka viņa vadās pēc peļņas. Nav cita rādītāja. Te nav runa par kaut kādu vidustermiņu vai ilgtermiņu peļņu, te ir runa par īstermiņu peļņu. Līdz ar to es neuzskatu, ka tas ir pārspīlējums. Tad mums nevajadzētu no šīs peļņas izvairīties vai to apiet, bet mums tā būtu jāsalīdzina ar citiem rādītājiem. Paldies! Paldies, Lambert kungs, Mārtiņ kungs lūdzu. Saka priekšsādātājs. Liels paldies, priekšsādātājs kungs. Es augstu vērtēju to, ka šoreiz man ir iespēja runāt pēc Filipa Lambēra kunga. Dārgie kolēģi! Vēlreiz eh, ziņas no ārējās pasaules ar lielāku saikni, ar realitāti. Jūs visi ļoti uzmanīgi noklausījāties eh, Lambēra kunga sacītu, viņš arī nāk no ārpasaules. Un salīdzinot ar mani, viņam ir pāris priekšrocības. Viena no tām ir tā, ka viņš nāk no partijas, kas tagad ar vien vairāk tuvojas daudzos, daudzās aptaujās, daudzos svarīgos reģionos un valstīs. Un eh, tam, kas, eh, kas kļūst ar vien populārāks. Tad jūs varat iedomāties, ka kādu dienu viņi sacīja to, paudīs kanclers ar premjerministru. Un nu, paraugoties no savas perspektīvas, es saprotu, ka šī copy and paste formula ļoti labi ir darbojusies. Vācijā tas viens no iemesliem, kāpēc Merkeles kundze vēl ar vienu ir kanclere, nevis kāds no, piemēram, zaļo partijas. Tāpēc es gribētu ierosināt, un tas nav paredzēts ciniskā, ciniskā veidā, mēs varētu nokopēt un izmantot pareizā vietā to, ko ierosina Lambēra kungs. Jo es domāju, ka šis mērķis tiešām ir uh, uzteicams uzticami un svarīgi dati. Un vēl es gribētu, lai šajā ziņojumā būtu precīzāki formulējumi. Es gribētu izmantot šo iespēju pavisam īsi izklāstīt to, ko es jau sacīju pagājušajā nedēļā, kad man bija iespēja paust savu viedokli par kopējiem, kopējiem ekonomiskiem rēķiniem par šo ainu, pie kuras mēs strādājam. Tagad pāriešu uz vācu valodu, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka toreiz, diemžēl, bija tikai divi, trīs kolēģi zālē, un runa ir par ļoti centrālu tēmu, mums ir iespēja piesaistīt jaunus cilvēkus Eiropas projektam tādā veidā nekā citreiz, iespējams, ka ar viss garlaicīgāko veidu statistiku, jā, var tā būt, ka dati ir seksīga lieta, un uh, raugoties arī uz Grieķijas piemēru, un arī nākotnē raugoties uz tām lietām, kas attiec uz labklājības novērtēšanu, tā kā jūs, piemēram, nolaižaties Briseles lidostā, jūs redzat, ka Excel Mobile darbojas daudz aktīvāk nekā šeit parlamentā un kur notiek mēģinājumi panākt nākamo soli izaugsmas ceļā. Mums ir nepieciešama plaša datu bāze, un mans priešlikums ziņojumam ir tāds, ka mums, mums to vajadzētu nosaukt par Eiropas ilgtspējības statistiku, tas būtu daudz plašāks jēdziens, un tā mēs plašāk aptversim to, ko mēs uzskatām par labu vai sliktu turmākajām politikām nākotnē. Ir iespēja strādāt ar dažādiem moduļiem. Mūsu priekšlikums, un es atkal norādu šo paralēlo ziņojumu no mūsu puses, tad, tad um, blakus monetārajiem moduļiem bija arī konti par uh, vides izdevumiem, resursiem apkritumu, ūdens, eh, izēvielu. Visi šie aspekti būtu jāņem vērā, un tas neizriet no kaut kādām zaļām idejām. Un es domāju, ka mums ir jāņem, jāizmanto šis eiros, tad zināšanas, uh, kur notiek dažādu ekspertu diskusijas, tas mums tiešām ir jāņem vērā. Un to visu sasaistīt ar mūsu parlamenta darbu. Un jāsaka, jā, mēs sapratām, ka ar IKP nepietiek, jā, mēs vēlamies rādītājs labklājības noteikšanai un vēlamies arī, lai mums būtu lieliski rādītāji raugoties uz citiem uh, spēkiem visā valstī. Un tas būtu ļoti labs uh, tāds arī tēls, ka mēs ņemam vērā vidi un citus elementus, bet tas viss, protams, ir arī liela nauda, mums ir nepieciešami eksperti, un šis ir tas uh, punkts, kur zaļie, kur es un daudz vēlētāji nav vienā viedoklī. Es domāju, ka to ir iespējams finansēt, ja mēs koncentrējamies uz vēl iepriekš nepamanītu punkti, proti paplašināšanās dividendēm Eiropas komisijas ietvaros. Nevar tā būt, ka pēc darba beigšanās, pēc paplašināšanās, process, protams, turpinās, taču, nu, lielākās paplašināšanās posmi ir beigušies. Ir pieejami ļoti daudz ierēģi, ļoti daudz ekspertīžu, kas nemaz netiek izmantoti. Es domāju, ka mums šeit ir jāveic tāds restruktūrizācijas darbs, mums ir nepieciešama papildu ekspertu, bet, nu, tam tak naudas pietiek. Uh, Tiek bieži krititē, kritizēta pārāk liela birokrātija, un tādēļ es gribētu, lai nākotnē tiešām ir ļoti labs statistikas tīkls Eiropas Savienībā, un kas ņemtu vērā labklājības faktoru un padarītu to ļoti reāli taustām, apskatāmu. un tad mums parādītos tādas perspektīvas, kad mēs par izaugsmu runātu daudz citādākā veidā nekā tagad. Paldies! Thank you. Uh, Mr. Mann, just try to be short. I've got another point. Paldies, man kungs, lūdzu izsakieties uh, lē, um, īsi. Paldies. Jā, priekšsēdētājs izteikšos īsāk nekā iepriekšējais runātājs, kaut gan tika pausti pāris uh, viedokļi par zaļajiem, kas bija diezgan interesanti. Zaļie tiešām tā kā vairāk virzās uz centra pusi, un es redzēju arī ziņojumā par uh, Eiropas centrālās bankas gada pārskatu. Tur bija tādi priekšlikumi, kas varētu pielīdzināties kristīgiem konservatīvo viedokļiem. Nu, izskatās, ka zaļie cenšas tiešām ielausties šajā eh, centriskajā sektorā. Nu, un Vācijā es domāju, ka mēs tomēr vēl neesam tik ļoti vienojušies. Taču Martin Kungam ir taisnība, ir ļoti bieži paustās bāžas, ka ir pārāk daudz Eiropas aspektu un ka mēs pārāk daudz iejaucamies. Un krīze pierādīja to, ka mums ir nepieciešams statistikas dati, kurus mēs varam reāli izmantot. Tādēļ mums ir nepieciešams Eirostat, lai nodrošinātu to, ka dati tiek apkopoti, analizēti un tiek nodokts arī vērtējums, ar kuru var kritiski strādāt. Tātad mazāk Eiropas, bet vairāk Eiropas plašo viedokļu. To visu mēs varam noteikuši starpziņojumā par krīzi. Un tas, ka mēs esam pie, pieminējuši arī šos faktorus kā vide un ilgspēja, tas ir ļoti svarīgi. Un ja mēs varam tādējādi padarīt centriskos pozīciju daudz pievilcīgāk, tas ir ļoti labi. Bet mums vajadzētu tiešām pastiprināt šo centrisko sektoru, nevis mazināt tās spēkus. Un es ļoti priecājos, ka Lamberta kungs mums sniedz šādu labu ziņojumu un paskaidrojumus, un es domāju, ka tas būtu labs pamats, ieskaitot visas dažādās politiskās grupu viedokļus. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs. Es tikai gribētu pateikt vēl vienu komentāru. Varbūt, ka nav pareizais brīdis te cilāt šo jautājumu, jo krīzes situācija cilvēki grib atgriezties pie IKP bet patiesībā šīs debates eh, norisinājās ar eh, akadēmiķiem un zinātniekiem pēdējo 30 gadu laikā, un labi zināms, ka IKP nav vislabākais rādītājs. Cik man zināms, Eurostat ar eh, Eiropas centrālo banku ir strādājuši pie dažādu indikātoru izstrādes, lai arī secinātu, kādi ir tie saucamie zaļie, uh, zaļās darba vietas. Un es domāju, ka nav vairs te sākt eh, pretrunīgas debatas, eh, zinot, ka šis jautājums jau tiek skatīts. Es domāju, mēs labi apzināmies, kas notiek, un mums vajadzētu veicināt Eirostat darbu šai virzienā, jo ir arī mm, tādi kā attīstības rādītāji, uh, Katram tie ir citādi, un mums ir tagad īstais brīdis atzīt, ka situācija ir jāuzlabo, un arī ir jāpārvar šīs problēmas, kas pat labam liekas nepārvarams, tāpēc, ka šāda rādītāja ir ļoti daudz. Es domāju, tagad mēs varētu lūgt eh, secinājumus no Huntis kunga. Lūdzu, vārds jums. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties kolēģiem par izteiktajiem viedokļiem. Un tie pierādīja to, ka šī diskusija, kas notiek arī startautiskā līmenī, ka tā ir pamats. Un ziņojums ir tik īss, jo tas tam jāatbilst sekretariāta noteikumiem. Tātad ziņojumam jābūt uh, šādā veidā sastādītam. Un mēs priecājamies, ka tika izteikt šie viedokļi. Un vēl komentārs. Es nepārņemu šo viedokli, ka IKP ir labs rādītājs, ka mums nevajadzētu pārāk sarežģīt uh, dzīvi ar dažādiem citiem rādītājiem. Un šis standarta viedoklis par uh, ekonomikas zinātni, nu, tas neparāda realitāti. Un ko tad tas nozīmē? Mēs saglabāsim tradicionālo IKP, tas taču neatspoguļo pašreizējo dinamisko attīstību ekonomiskajā izaugsmē. Un Grieķijā, un ne tikai Grieķijā, mēs sakam, ka skaitļi ir informatīvi, taču uh, uz skaitļiem iet labi, taču cilvēki cieš no šādiem skaitļiem. Pat ja IKP pieaug, tas nenozīmē to, ka lielākajai daļai no nu, tautas iet labi. Nu, un to taču ir nepieciešams kaut kādā veidā izmērīt. Un pašreizējā diskusija ir saistīta ar to, ka, ka cilvēku labklājība un arī vides aizsardzība, ka tā netiek ņemta vērā ekonomikas un sociālā politikā. Un pašreiz ir nepieciešams uh, iesaistīt šos rādītājus, m, lai interpretētu statistikas datus. Un pēdējais komentārs. Protams, ka daži zināmā um, mērogā akceptē šos rādītājus, taču rodas jautājumi, kā tad mēs vispār varam izmērīt šeit pieprasīto, šos pieprasītos elementus. Taču izskatās, ka ir nepieciešamās zinātības, kur, ar kurām mēs varam attīstīt citus rādītājus. Varbūt ne tik daudz, kā citi kolēģi to vēlētos, bet mēs varam apkopot tādas dimensijas, par kurām esam vienojušies un kuras radītu daudz skaidrāku ekonomiskās attīstības tēlu. Paldies! Paldies! Eh, daži norādījumi. Eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. oktobrs. 8. novembrī līdz tam tiks skatīti grozījumi un balsojums ekon komitejā būs 26. oktobrī. Eh, Envi vadošajā komitejā 29, 29. Eh, eh, novembru un 1. decembru būs balsojums, un plenērā uh, būs balsojums 2011. gada janvārī. Labi, tagad es tad pievēršos ceturtam darba kārtības punktam - Eiropas centrālās bankas 2009. gada pārskats. Es šeit neredzu Balca kungu, bet tad uh, Gozēs kungs runās viņa vietā. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jā, mūsu kolēģis Bāds lūdza man izteikties viņa vārdā, jo viņš ir misijā ASV Konrāda Adenauera fondā. Tātad es tikšais izteikšos par viņa ziņojumu. Balskungs man ir uzticējis, ņemot vērā to, ka Viņš pats nevar būt klāt, pateikties visiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Un viņš uzskata, ka ir rodami kompromisi par dažādajiem grozījumiem. Patiesībā nav nekādu milzīgu atšķirību uh, starp to, kā viņš uzskata, uh, kā viņš vērtē ECB ziņojums citiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Viņš vienkārši ierosina satikties ar grozījuma autēm. Skaidrs, ka šis eh, ziņojums ir svarīgs, tāpēc ir būtiski, lai parlamentā tas panāk plašu vairākumu. Un līdz ar to referents ierosina, aicina ēnu referentus nekavēties un uh, stāties ar viņu kontaktā un uh, tā, lai varētu panākt kompromisus. Viņš cer pan, panākt kompromisus uh, Strasbūras nedēļas laikā vai vēlāk, tā lai 26. oktobrī par to varētu balsot komitejā. Lūk, šādi ir tie elementi, ko Balsakungs lūdza man jums nodot, bet, protams, ka es arī ņemšu vērā jūsu komentārus, kas šeit varētu izskanēt diskusiju laikā. Paldies! could I ask whether there are any shadow? Vai kāds no ēnu referentiem gribētu izteikties Huntas kungs? Paldies, priekšsēd. Kutašs kungs. Paldies eh, Baltskungam par atvērtību. Man jau ir divi kompromisu grozījumi, kurus es ar viņas saskaņos attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas nolīgumu, kas mūsu skatījumā ir ierobežots uh, līdzeklis ekonomisko nelīdzsvaru risināšanai, Tādēļ ir nepieciešama eh, stabilitātes un izaugsmas eh, nolīguma ambicioza reforma, kas eh, ekonomiskās po politikas koordinācijas virzienā būtu vērsts. Un es arī gribētu izcert to, ka uh, valsts parāda vērtēšana uh, ir izradīsies problemātiski krīzes laikā, un tāpēc kredīta reitinga aģentūra uh, loma ir jāizvērtē. Es gribētu sacīt, ka es atbalstu mūsu priekšēža ciklūna grozījums, kas uzsver, ka ir riskanti e, samazināt budžeta apjoms tādā laikā, kad ES ekonomika vēl nav atkopsies. Pilnīgi piekrīt jums un arī man jāpiemin, ka. Kā nav pieejama kredīta resursi, un tas ir tāpēc, ka bankas nav gatavas uh, piešķirt šos kredīta resursus. Un tam ir bijuši tādas negatīvas sekas, īpaši attiecībā uz mazie un vidiem uzņēmumiem. Tas būtiski ietekmējas tautsēmniecību. Gal galā man jāsaka, ka piekrīt Lamberts, kungu, ka Eiropas centrālajai bankai būtu jāņem vērā struktūrāls izmaiņas, kas, e, e, atšķirības, kas eksistē starp eiro zonas e, valstīm, plānojot atkāpšanās stratēģiju, kas ir 76. ziņojumā ietverts. Uh, Paldies. Paldies, Kutas. Sofija Kunze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es varu izteikties pavisam īsti. Es iemetu aci grozījumos. Es domāju, mēs varam atbalstīt lielāko daļu grozījumos. Tomēr es uzskatu, vēl ir daudz grozījumu, kas ataino to domu, ka reformas trūkumu var kompensēt ar eh, parāda palielināšanu. Mēs tiešām neatbalstām šo domu. Mēs iestājāmies par eh, fiskālo disciplīnu, kā tā parādās stabilitātes un izaugsmes paktā, un mazinot šo disciplīnu mēs vienkārši ejam pretējā virzienā, un līdz ar to šāda būs mūsu pieeja, vērtējot grozījumus. Es domāju, mēs varam atbalstīt lielāko daļu uz zaļo grozījumu, jūsu pašu grozījumus, bet ne visus. Bet es domāju, mēs neatbaldīsim eh, Klūte kunga grozījumus, un es domāju, līdz ar to es esmu pastāstījis par vairumu iesniegto grozījumu. Paldies! Paldies, mana kungs, lūdzu! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Ja Baltskungs būtu ieradies, es uzdotu viņam jautājumus, bet domāju, ka Žanpols nodos šos jautājumus vēlāk. Vēlreiz varu piekrist zaļajiem pār 51. pieteikumu, ka Eiropas centrālā bankai būtu ļoti daudz jāinvestē caurskatāmības jomā, bet to jau viņa dara mums. Katru gadu ir monetārais dialogs, mums ir trešē kungs, kas ierodas, kā arī citi no direktoru valdes, un kad mēs runājam par ekonomikas monetāro komiteju, tad um, vienmēr notiek ļoti aktīva darbība. Uh, Es domāju, ka lielāka problēma ir 52. grozījumu. Es domāju, ka citas politiskās grupas vēlas, lai sēžu protokoli tiek publisko, taču, ja mēs paskatāmies detalizētāk un redzam, kādas ir šīs atšķirības, tad ir ļoti svarīgi, lai beigās varētu panākt padomi vienotu lēmumu, un tad nebūtu labi, ka šie protokoli nokļūtu sabiedrībā, kur parādās šie dažādie viedokļi. Protams, eh, ir jāpiestrādā to, lai tiktu sniegti paziņojumi. Tas preses konferenčēs notiek, taču es domāju, ka ir nepieciešams konkrētāks kritērija. Jā, ir nepieciešams ziņojumi un informācijas, taču tas, kurš ko ir teicis un šo protokolu publicēšanu, par to es šaubos. Un vēl viens komentārs ir saistīts ar 84. pantu. Es saprotu, ka var teikt, jā, šausmīgi, ka eiro ir tik spēcīga valūta, tad, kad tas tā ir, jo tas jau vienmēr tā nav. Var teikt, ka tas ir slikti mūsu eksporta ekonomikai, taču no otras puses mēs esam atbildīgi valstu pusē. Un mēs diskutējam par to, jā, mēs šeit iekšā un viņi tur ārā. Ja eiro ir stabila valūta, tas nozīmē to, ka tas ir ļoti liels uzticamības garants mūsu pilsoņiem, kuriem mēs teicām, kur pastāvēja tādas eh, viedoklis, tad, kad būs kopīgā valotā, nekad nebūs stabila. Taču es domāju, ka sasniegt balansu šajā jomā tas ir ļoti labi. Un mums nevajadzētu uzlikt tādu uzsvaru, jā, labāk ir zemāka valūta, lai labāks eksports, tas nu gala galā nebūs efektīvs pasākums. Šeit tiešām nepieciešams lielāks līdzsvars. Tad ir liels jautājums 84. grozījumam, taču citādi var piekrist ļoti daudziem izteiktajiem priekšlikumiem līdz pat. Tātad Klods kunga izteiktiem grozījumiem, bet citiem visiem es ieteiktu mūsu politis, manai politiskai grupai piekrist un redzu, ka ir panākam kompromisu un Balts kungs noteikti arī ir gatavs kompromisiem. Paldies! Thank you, uh, Filip Lambert. Paldies, Filips Lambērs, lūdzu, paldies, priekšsēdētāj kungs. Žanpoļ, es tev runāšu franciski. Vispirms, nav nekādu šaubu par to, ka mums ir bijušas kopīgās debats ar uh, referentu Balcu, un mums te bija daudz atšķirīgu viedokļu, bet divas lietas, uz kurām es gribētu norādīt. Skaidrs, ka referentam ir grūtības ar eh, zināmiem mūsu iesniegtiem grozījumiem, jo īpaši saistībā ar caurskatām. Manna kungs eh, sacīja par uh, caurskatāmību, es to varu atbalstīt, taču es uztraucos par to, ka Eiropas centrālā banka pēdējo gadu laikā kopš krīzes sākuma izmantoja, tā sakot, neparastus pasākums. Uh, Un ir arī zināmi finanšu institūti, kas ir izmantojuši šīs eh, nekonvencionālās, šos nekonvencionālos uh, eh, risinājums. Un uh, normāliem cilvēkiem tas īsti par labu nav nācis. Un tāpēc uh, mums te ir jautājumi par to, kādas ir Eiropas centrālās bankas rīcības sēkas Tas nozīmē to, vai būtībā tās rīcība nenāk par labu finanšu iestādēm vai bankām, kas reāli kaitē citiem. Es domāju, ka mūsu grozījumi būtu lasām šādā skait, gaismā. Un līdz ar to mēs pieprasām nedaudz vairāk, uh, caurskatāmības. Tātad, eh, kādi bija šie pasākumi, kas no tiem guva labumu un kā tie ietekmēja konkurenci. Un vēl pēdējā lieta, ko es gribētu uzsvērt, eh, tas arī atbilst tam, ko sacīs Sofija. Mums tātad te ir runa par Eiropas centrālas bankas gada pārskatu, nav runa par vispārējo finanšu politikas pārskatu. Un tāpat mums ir jāraugās par, uz to, kā šis ziņojums var palielināt uh, Eiropas ekonomikas uh, finanšu iestāžu uzraudzību. Mēs te negribam uzsākt bankas, uh, Eiropas centrālās bankas darbības analīzi. Es domāju, ka tam būs iespēja to darīt kaut kur citur, un līdz ar to šādi ir mūsu grozījumi. Paldies! Labi, saka priekšsēdētājs. Es te vēl gribētu pateikt vienu komentāru. Es uz, saprotu, ka komentāri no kolēģiem izskanējuši tādi, ka balca ziņojums ir labs, un līdz ar to mēs panāksim labu vienošanos un sabalansētu ziņojumu. Jo īpaši runājot par Eiropas centrālās bankas lomu taupības pasākumu kontekstā dažādās dalībvalstīs. Es domāju, ka fiskālā konsolidācija tiešām ir nepieciešama, lai nomierinātu finanšu tirgus. Jo citādi situācija dalībvalstīs būtu vēl sliktāka. Tomēr mums ir jāapzinās arī tas, ka šajā ļoti nestabilās ekonomikas laikā pasākumi daudzās dalību valstīs ir tik visaptveroši, kā arī Eiropas centrālajai bankai tiem ir jāpiekrīt. Bet manevra telpa nav liela, jo šīs likmes ir vēsturiski viszemākās, kādas vien tās ir bijušas. Tātad Eiropas centrālajai bankai ir jābūt pietiekoši plašam arsenālam, lai tā varētu cīnīties ar taupības pasākumu, visaptverošo taupības pasākumu negatīvajām sekām, īpaši saistībā ar nodarbinātību. Gozēs kungs, jūs gribējāt nopaļot šis diskusijas. Jā, paldies priekšsēdētāju kungs. Es tikai gribēju sacīt katram no. Uh, kolēģiem, kas uzstājās, es ņem vērā viņu viedokli un es to tālāk nodošu Bozes, kung, Bozes kungam, kurš tad tālāk to ņems vērā savā ziņojumā. Paldies! Priekšstādātājs turpina. Lulīngas kundze grib izteikties. Paldies, priekšstādāja kungs! Es gribētu atbalstīt e, iepriekšējā kolēģi sacīto. Es domāju, tiešām būtu jāizvairās no Uh, sieviešu līdztiesības komitejas nelāgās uh, prakses. Te parasti tiek uh, izstrādāti ziņojumi par to pašu tēmu, par kur tad balso mm, dažu minūšu laikā plenāra sēdē. Tā ir tāda kā matu skaldīšana. Es domāju, ka nevajag šajā ziņojumā uh, iekļaut tās lietas, par kurām mēs runājam jau citos ziņojumos. Te, piemēram, ir runa par ziņojumu par pārvaldību. Un es eh, sieviešu līdztiesības komitejā eh, vienmēr cīnos pret šo nelāgo praksi un arī plenārsēdē, tad man ir ar to jāsaskars un tāpēc mums ir jāstrādā nopietni un nevajag tās pašas pārdomas paustas dažādos ziņojumos. Paldies! Fine. So, uh... Labi, saka priekšsādātājs, tad es gribētu atgādināt, ka balsojums e, ekonu komiteja būs 28. novembrī, un novembrī tas tiks skatīts plenārsēdē, runājot par debatēm ar Trišē kungu. Tās būs 23. novembrī. Labi, es domāju, ka mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta sestais darba kārtības punkts. Novatoriski finansēšanas veidi Eiropā un pasaulē. Ā, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Es atvainojos, Deivid. Nākošais ziņojums ir piektais darba kārtības punkts. Grozījuma izdarīšana direktīvā 2006 šārsvīta 111, 112 šārsvīta EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļu sistēmu attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanu pienākumu ilgumu. Lūdzu, vārds jums, Dēvid Kase. Paldies. Paldies, priekšsēd. Kopš 1993. gada Eiropas Savienības valstīm ir obligātai eh, PVN likmei jābūt vismaz 15%. 1992. Eh, gadā komisija ierosināja sākumā eh, vien, vienveidīgo nodokļu sistēmu ar divām PVN likmēm - standarta likmu un parasto, uh, un pazemināto likmu. Harmonizācija uh, uz šo likmu pamatu tika ieviest visās dalībvalstīs, taču tādēļ, ka netika panākta politiskā vienošanās, uh, attiecībā uz iniciatīvas ieviešanu mēs esam ieviesuši eh, pārejas sistēmu, kas joprojām darbojas šodien. Un eh, pārejas sistēma ir eh, četreiz pagarnāta, bet šī gada beigās beigs sadarbība. Komisija ierosināja to pagarnāt vēl piec gadu termiņam. Patreizējā sistēma mm, bija domāta kā pagaidu sistēma. Tā nav labs eh, rīks eh, vairāk iemeslu dēļ iekšā tirgus pārvaldīšanai, un tāpēc mums ir vajadzīgs konsultācija procents, kas mums ļautu saprast, kas būtu vislabākā tālāka virzība šajā jomā. Komisijas pārstāvi man ir uh, apliecinājuši, ka uh, tiek gatavot zaļā grāmata par šo jautājumu, un uh, konsultācija par to sāksies drīz. Uh, uh, protams, nav jāiejaucās pirms konsultācijas sākšās, bet es gribētu komisiju aicināt, lai konsultācijas notiktu saulaicīgi un efektīvi. E, iesaistītās puses ir tiešām jāiesaist, tā skaitā, protams, parlaments pēc iespējas ātrāk. Es arī gribētu e, redzēt, ka konsultācija rezultātu un attiecīgie likumdošanas priekšlikumi tiktu e, ieviest vēl šīs sasaukuma laikā un esmu aicinājis tādēļ e, komisiju līdz 2013. gada beigām e, e, likuma projektu izstrādāt. Lūk, priekšēd. Tas man būtu sakams, un es ar prieku strādāšu kopā ar saviem mēnu referentiem, lai mums kopīgi izdotos iespējami veiksmīgāk ziņums priekšsēdz. Lūdzu, Lamberkungam vārds. Uh, so it's, uh... Paldies, priekšsēdz Jā, es te runāju daudz zaļo vārdā šo pēcpusdienu. Attiecībā uz PVN, jā, nu pirmkārt, patreizējā e, režīma pagarnāšana 15% minimums. E, piekrīt daudziem e, ka, no tā, ko sacīja referents. Galvenokārt divām lietām. Ir vairāk PVN likums Eiropā, un godīgi sakot, es zinu, ka vienmēr ir kārdinājums izpatikt eh, vēlētāji kaut kādām daļām. Pat laban ir milzīgu budžeta deficītu, un, cītu, un mēs visi saskarāmies ar to, ka mums ir, e, tā sakot, jānes e, vēlētēm sliktās ziņas, un mēs to redzējām pagājuši nedēļu. E, tauta bija ielās izgājusi strādnieku interešu aizstāvībā. Es domāju, mēs nevaram turpināt izpatikt dažām rūpniecības nozarēm. Jūs atceraties, mēs, vai tautsamniecības nozarēm, jūs atceraties, kā mums bija šis pievienojums samazinājums restorāniem un uh, šai apkalpojušai jomai, e, lai izpatītu viņiem, un tad arī citi tagad grib kaut ko līdzīgi redzēt. Es domāju, ka mums ir jāatsauc šādi e, PVN samazinājumi. Otrakārt, e, krāpšana, nodokļu krāpšana. Mm, protams, par to nav uh, precīzi datu, bet uh, tā tiek lēsta 300 miljārdu apjomā uh, gadā Eiropā. Mēs nevaram atļaut tam turpināties. Būtu muļķīgi sacī, e, uzskatīt, ka mēs varam samazināt līdz nulē šo rādītāju, bet ja mēs šo skaitu varam samazināt 5 līdz 10 gadu gaitā, tad e, tas būtu būtisks e, papildu ienākums valsts kasēs, kas mums tiešām visiem ļoti vajadzīgs Uh, lai, piemēram, finansētu nākotnē izglītību, jaunājums un tam līdzīgi. Uh, PVN krāpšana ir viens no galveniem uh, krāpšanas veidiem, nodokļu krāpšanas veidiem visā Eiropā, piekrīt jums, un tāpēc es domāju, ka mums nav jāskrien arī reformām pa priekšu, uh, reformu priekšlikumiem, būtu labi, ja komitejā varētu rast eh, plašu politisko bāzi, lai definētu virzienu, kurā, mūsuprāt, PVN likumdošana būtu jāreformē. Es nezinu, vai mēs varēsim eh, panākt politisko vienprātību eh, dažādot politisko flangu starpā šeit, bet nav vienmēr jāgaida tikai komisija. Mēs varam arī, nu kā es to varētu pateikt, piedalīties nākotnes veidošanā tā vietā, lai tikai nogaidītu, kas būs priekšsēdz. Un tagad S un D grupas ēn referents Tālerkungs, un pēc tam nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdz. Paldies referentam par darbu. Eh, šeit ir runa par eh, tātad pagaidu pasākumu pagarinājumu eh, attiecībā uz laika periodu, kurā tātad patreizējā PVN minimuma likme tiek piemērot. Šāds pagarinājums tikai pagarinātu patreizējo neapmienošo situāciju attiecībā uz PVN likumu. Bet tad nav nepieciešams uh, um, ietekmes izvērtējums un uh, Eh, kopumā mēs varam sacīt, ka pasākums ir samērīgs, eh, panākuma mērim, mērķim, šeit nav nekāda jauna finansiāla sloga attiecībā uz uzņēmumiem vai patērētājiem. Tomēr, eh, kaut gan mēs kopumā piekrītam priešlīkumam, atzinumā, es gribētu uzsvērt, ka neskatoties uz vairākiem uzlabojumiem, kopīgā PVN sistēma turpina uh, Eh, ciest no dažādiem trūkumiem, eh, administratīviem eh, barjeram, un tāpēc ir jāizvērtē no jauna ekonomiskā realitāte, kā arī jauna, jaunas valsts budžeta attīstības iezīmes. Tāpēc komisijai būtu jāizvērtē šīs jaunās realitātes un jāizstrādā PVN stratēģija, kas ņemtu vērā uh, Eh, pienācīgi nodokļu vienveidošana, tāpat laikā eh, tātad eh, vajadzīgs arī ir fundamentāls risinājums pēc iespējams drīzāk pirms pagarinājuma termiņš iztek. Monti ziņojums par kop, koptīgu stratēģiju vajadzētu izmantot kā vadlīniju šajā ziņā. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es pilnīgi atbalstu, kā saka kungs, saka Šmita kungs. Nepārprotami, te būtībā it kā nekas nebūtu piebilstams. Es gribētu sacīt, ka tad, kad 1999. gadā es kļuvu par Eiropas parlamenta deputātu, tad Bokeštaina kungs mēģināja uh, uzsākt atkal debats par eh, PVN, un viņš tika ļoti smagi sakauts. Un te eh, mums nevajadzētu ar politiskiem lēmumiem eh, vadīt patērētājus, kad viņi kaut ko gribas, grib nopirkt, bet mums kā politiskajām partijām visā Eiropā ir sava atbildība. Es piekrītu Lamberta kungam par to, ka PVN in, ir spēcīgs ierocis, taču jūsu vecie draugi manā valstī zaļie piedāvā šo ideju. Es domāju, tā ir ļoti laba lieta. Mēs, piemēram, varētu jautāt tiem, tiem uh, viesnīcu un restorānu īpašniekiem, tad šis, šī manevra telpa ir ļoti maza, bet eh, ko no tā gūst patērētāji. Tāpēc mums vajadzētu nosūtīt skaidru ziņojumu komisāram, ka viņam jāmēģina darīt to, ko darīja Bolkešteina kungs, bet tad šie centieni mums ir jāatbalsta. Pagājušreiz mēs tos neatbalstījām, jo Bolkešteina jaunais eh, PVN jaunā PVN schēma nebija saistīta ar mazākiem PVN, mazākam PVN likmēm. Nē. Tur bija paredzēts uh, lielākas iespējas dalību valstīm rast jauns risinājums PVN risinā, mm, problēmā. Taču es pilnīgi atbalstu Kazas kungu. Paldies, priekšstādātais Lunīs kundze. Uh, Paldies, priekšstādātāji kungs. Es no savas puses arī gribētu uzteikt eh, Kazas kungas, kunga ziņojumu. Es pilnīgi piekrītu viņa virzībai. Tur ir paredzēts līdz 31. Eh, decembrim 2015. gadā paildzināt pašreizējo sistēmu. Mēs esam noteikuši minimālo likmi 1993. gadā un toreiz eh, mēs nezinājām, kad valdīs tāda liela konkurence PVN ziņa, jo patiesībā valstis nav darījuši neko citu, kā vien palielinājuši šo so PVN. Un Bolkensteina priekšlikums bija palie paaugstināt PVN likmi Un tas attiektos uz tabaks izstrādājumiem, alkoholu, uz uh, benzīnu, taču viņš neņēma vērā, uh, tad, kad viņš izstrādāja šos priekšlikums, kas uh, man par prieku ne, neko nepanāca, ka dažās valstīs ir viņu pašu kultūra nodokļu jomā. Uh, Te daudz tiek runāts par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Jā, tāda ir tā situācija, un tāpēc es uzskatu, ka mums ir jācīnās pret šo izvairīšanos no nodokļu maksākš, maksāš, maksāšanas. Un runājot par samazināto PVN likmi, tās ir tādas leģendāras diskusijas tās šeit norisinās ar Bolkensteina kungu, viņš sacīja, ka tad, kad ir samazinātā PVN likme pakalpojumiem, tad viņa sieva esot sacījusi, jūs samazinājāt likmi frizierim, bet viņš nav samazinājis uh, savu cenu. Manējais ar to nebija samazinājis. Un tad es gribētu viņam jautāt, kāpēc viņš nav samazinājis savu pakalpojumu cenu, ja viņš ir, sam, ja ir samazinājis PVN likme. Un viņš atbildēja, ja PVN likme netiks samazināta, tad es savu pakalpojumu cenu patiesībā būtu bijis spiest paaugstināt. Un es gribētu sacīt, ka Strasbūrā pastāv restorāni, kurā atainojas viņu ēdienkartē tas, ka viņi ir samazinājuši savas cenas. Un es uzskatu, ka dažās valstīs ir uzskatāmi piemēri, bet, piemēram, Vācijā ir izveidot pilnīgi idiotiska sistēma. Neko no rēķiniem nevar saprast, bet, nu, tā ir federālās zemes atbildība. Bet es pilnīgi piekrītu kādas eh, kunga referenta ierosinājumiem. Es domāju, šeit nevajag pilnīgi visu, eh, visu iejaukt, eh, runāt par PVN nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Bet vajag paildzināt šo pārejas periodu. To neatbalsta uzskatāms vairākums, taču es domāju, ka līdz 2013. gada 31. decembrim mēs vēl varētu paskatīt, kādas varētu būt finanšu sistēmas pēc 2013. gadā. Un tas attiektos arī uz uh, resursiem, kas saistīti ar PVN. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs. Esēja kundze lūdza, paldies priekšsēdētāju kungs. Arī es augstu vērtēju Kasa kunga grozījumu palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir lielas, liels sloks nesams. No mans puses tikai viens komentārs. Šis PVN ir īpašs sloks eh, tiem pakalpojumiem un produktiem, kurus eh, pamatā veido cilvēku roku darbs un tas neatiec uz tiem pakāpojumiem, kas tiek sekti ārpusē. Tāpēc eh, nav nekas samazināms. Cenas nav samazināmas tad, kad viņi iesniedz savu deklarāciju par saviem pakalpojumiem. Es nezinu, kā to varētu iekļaut šajā tekstā. Uh, jo mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būs tad līdz ar to papildu izmaksas saistībā ar šo PVN. Priekšsēdētājs turpina. Es nezinu, vai Eiropas komisija gribētu sniegt kādu ieskatu par nākotnes iespējamām reformām PVN jomā. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu uzsvērt, ka te ir runa par Eiropas komisijas tehnisku ierosinājumu. Tā tad te būtu runa par pieciem, vēl piecus gadus piemērot pašreizējo minimālo likmi. Te nav runa par kaut kādu jaunu stratēģiju vai PVN schēmas pārveidi. Un Šemeta kungs komisārs ir uzklausīšanas laikā skaidri pastāstījis, ka līdz šī gada beigām komisija nāks klājā ar zaļo grāmatu, uh, Tajā tiks skatīti visi tie jautājumi, kas šeit ir skārta Eiropas parlamenta grozījumās. Tas būs starp uh, pārobežu operācijām, starp, par to arī kā salīdzināt šos PVN, kā tie būtu samērojami. Un man tāpēc šķiet, ka ir mazliet Uh, pārsteidzīgi līdz 31. decembrim 2013. gadā paildzināt šo datumu termiņu. Sešu mēnešu laikā mums būs iespēja apmainīties viedokļiem diskusijās tuvākajā laikā. Un runājot par juridisko noteiktību, es gribētu sacīt, ka tirgus dalībniekiem E, šim, e, šim termiņam būtu jābūt 2015. E, gada 31. decembrim. Vai Kazakungs gribētu turpināt noslēgumam, jautā priekšsādātājs? Paldies priekšsēd, uzklausīju visus kolēģi komentārus. Ziņojumā ir pamatā runa par divām lietām. Pirmais, pa ko mēs tagad visi esam vienojušies, ir Tātad e, šī režīma e, pagarinājums par vēl pieciem gadiem, un otrs, ja komisija gatavo jaunu priekšlikumu attiecībā uz PVN stratēģiju, protams, mūs ir jāiesaist šajā procesā, un protams, ka mūs ir jāiesaist katrā lēmā, kas ir saistīts ar PVN, labi pa datumiem, varbūt varam runāt, bet komisijai ir jāuztur pastāvīgas konsultācijas ar šo parlamentu un visām pārējām iesaistītām pusēm, tie skaitā arī uzņēmējiem, jo ir zināmi slogi, e, kurus vajadzētu mazināt nākotnē. Paldies priekšsēd, vēl viena pēdējā lieta, tāds brīvs, e, bezmaksas sludinājums, ja tā drīkst, Maltas delegācija Maltas nedēļa rīkošana, de viss ir bez PVN, e, dabūnams e, vīns un tā tālāk. Visi esat laipni lūgti. Kazakungs e, atļāvā šādu valību, nu tad es kā priekšstādātājs to nekomentēšu. Grozījuma iesniegšanas termiņš šim ziņām ir 8. oktobris, grozījumi tiks izskatīti 26. oktobrī, balsojums ekonu komitejā būs 9. novembrī, plenārsēdē tas tiktu skatīts vai nu novembrī, vai varbūt arī decembrī. Nu, tad te vēl ir mm, varianti. Labi, līdz ar to mēs eh, šeit arī beidzam. Un rīt mēs atsāksim darbu 9 no rīta ar sasto darbu kārtības punktu. Priekšsēdētājs tiek pārtraukts. Ā, tad mums tā tad rīt būs pirmā, pirmais darba kārtības punkts deviņos pagaidu pasākumu attiecībā uz debitoru aktīvu iesaldīšanu, iesaldēšanu un atklāšanu parobežu lietās. Gribu atgādināt, ka balsošana sāksies 10.30. Paldies! Līdz rītam! Thank you for your help. Much appreciated.